Ja, meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Dāmas un kungi, kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, lai mēs varētu sākt. Jo ir jau četras pāri trījiem. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann. Labi, kolēģi, tad es pasludinu mūsu šodienas, eh, rītdienas sanāksmi Startautiskajā eh, tirdzniecības komitejā. Atveru un pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņems. Gibt es von Ihrer Seite Widerspruch? Vai kādam ir kādi iebildumi? Ja nē, tad. Uzskatīsim darba kārtību par pieņemtu. Otrais darba kārtības punkts ir iepriekšējo sanāksmju protokolu apstiprināšana. Ja līdz šīs sanāksmes beigās netiks iesniegti nekādi iebildumi, tad protokoli arī tiks apstiprināti. Līdz ar to mēs varam virzīties tālāk. Trešais darbkārtības eh, punkts - sanāksmes vadītāja paziņojumi. Es e, gribu e, teikt, ka mūsu komitejai ir ļoti daudz draugu no Tallinas, Līneburgas, Lisabonas un Romas Tā kā mums ir uh, daudz eh, skatītāju mūsu web lapai. Man ir nedaudz jāinformē jūs par uh, jaunākajiem notikumiem tirsniecības sarunās. Es zinu, ka šeit parlamentā ir aizsācies process par better lawmaking, un tas skar arī mūs. Piemēram, saistībā ar uh, virkni trialogu, piemēram, par ietekmes izvērtējumiem. Un nu, pašlaik trialogos notiek sarunas ar abām pārējām ES institūcijām par labāku ārējo attiecību uzlabošanu. Un mums ir jāpanāk vienošanās trīs eh, Eiropas institūcijas starpā. 12. rauns tirniecības nolīgumam CETA notiks martā. Pašlaik izskatās, ka ir ļoti labas perspektīvas panākt vienošanos ar PTO. Nākamajā mēnesī mums būs jauna tikšanās. Un es gribētu norādīt, ka šonadēļ 17. martā saskaņā ar uh, publisko mm, konsultāciju procesu par uh, preču tirdzniecību ar uh, Ķīnu. Un šajā sanāksmē uh, atklāšanas runu uh, teiks uh, komisāre uh, Malmstrēma un uh, puses paudīs savas uh, nostājas. Jāsaka, ka ir ārkārtīgi liela interese par uh, šo te nolīgumu. Un tādēļ būs daudz uzaicināto. Un šodien mums ir plānota arī tikšanās ar vienu mūsu uh, vecu labu paziņu, uh, Žanu Luku Demartī. Es laipni sveicināts uh, mūsu sanāksmē. Mums ar tevi ir regulāri viedokļu apmaiņa attiecībā uz uh, tirtniecības uh, nolīgumiem, procesiem Eiropas Savienībā. Un pirmās, nu, apteveni 30 eh, minūtes mēs veltīsim uh, tēmai mm, pār ES un Kanādas eh, tirzniecības nolīgumi, saīsināti CETA. Un 29. februārī Uh, Māmstrēmas kundze un uh, <clears throat> Kanādas tirzniecības ministre nāca uh, klajā ar, paz, ar um, vienu apvienotu paziņojumu un izveidi, veids tā saucamo legal scrubbings un līdz ar to faktiski būtiski tas ir pieslielas izmaiņas um, pašā um, tekstā. Nu, tagad notiek teksta tulkošana, sarunas ir uh, beigušās. Ir nepieciešams apstiprinājums no padomas puses. Un līdz ar to um, izvērsīsies acīm redzot ļoti uh, pamatīgas diskusijas, jo būs nepieciešams uh, attiecīgo nolīgumu ratificēt. Un tādēļ es arī uh, došu vārdu uh, Žanam Lukam, pēc tam uh, referentam un ēnu referentiem. Paldies, paldies, priekšsēdētāji! cienījamie mm, deputāti, par eh, CETA mums ir labi jaunumi. Nu, es nezinu, vai eh, tāpēc ir tik maz cilvēku, ka ir labas ziņas, nevis sliktas ziņas, bet juridiskais teksts ir pabeigts un tagad mums ir galīgais teksts, pārskatītais teksts, kas ietver investīciju sadaļā svarīgas izmaiņas Pēc eh, plašām diskusijām starp Eiropas Savienības un eh, Kanādas pusi tika panākta gal, eh, galīgā vienošanās un pilns teksts ir pieejams DG Trade tīmekļa vietnē kopš pirmdienas 29. februāra. Jaunā eh, tirdzniecības ministra Kristīna eh, Frīlanda ir apstiprinājusi šo te tekstu, un eh, tagad tiek iedibināta taisnīgāka mm, sistēma. CTO uh, procesa laikā nodrošināja pilnu caurskatāmību, skaidrs nosacījums investīciju aizsardzībai kas novērš visas tās neskaidrības, kas eh, rada daudz strīdu un sūdzību citās sistēmās. Eh, valsts tiesības regulēt valsts interesēs, rīcības kodeks, kas eh, nosaka arbitru vai strīdu izšķīrēju neutralitāti. Pēc nesenajiem grozījumiem CETA šobrīd ietver uh, visus eh, Eiropas Savienības jaunās eh, attieksmes pret eh, investīciju aizsardzību un strīdu noregulējumu, visus jaunos elementus. Un šie jaunie elementi ir sekojošie. Sekojoši vispirms jauns pants, kas patur tiesības regulēt publiskās politikas visos valdības līmeņos. Otrakārt, vairāk nebūs ad hoc administrācijas arbitrāžas CETA, CETS ietvaros. Tā tiks eh, institucionalizēta, izveidojot attiecīgu tribunālu pēc vienošanās tribunālu locekļi. Vairs netiks nozīmēt no investoru puses, bet gan no uh, Eiropas Savienības un Kanādas puses. Tiks noteikts ļoti striktas eh, kvalifikācijas eh, prasības, eh, un viņi tiks izvēlēti pēc nejaušības principa, lai nodrošinātu neutralitāti. Ir arī attiecīgas no ētikas normas, kas ir jāievēro, lai izvairītos no interešu konfliktiem. Nedrīkst vienlaicīgi ieņemt kaut kādas divas pozīcijas, Um, vai uh, uzstāties kā ekspertiem kaut kādos uh, citos uh, strīdos. Un šāda apelācijas sistēma ir salīdzināma salīdzinām ar to, kāda eksistē dalība valstīs. C tekstā ir arī citas iezīmes, piemēram, kvalitāte, ētika un tā tālāk. Tas nozīmē, ka tiks nodrošināts administratīvais atbalsts, ko veiks CET apvienotā komiteja pēc stāšanās spēkā. Un tiks izveidota permanenta bilaterāla investīcijas atzības tiesa. Un šī jaunā pieeja arbitrāžai izveidos sistēmu, kuras leģitimitāte netiks apšaubīta. Jaunā uh, Kanādas valdība aizstāv viedokli par to, ka uh, eh, dalībvalstu valdības un parlaments pilnībā uh, respektēs jaunā tribunāla lēmums. Un šī te vienošanās pierāda, ka mēs vienādi, vienlīdzīgi pieejam Eh, šiem nolīgumiem. Tā ir jauna pieeja eh, investīciju aizsardzībai, kurai es ir apņēmusies eh, sekot, un mēs vairs neesam vientuļi šajos centienos. About investment and someone it looks Un jautājums, kāpēc eh, CETA nolīgums ir labs? Tas ir viss tālāk ejošais tirdzniecības nolīgums eh, salīdzinot ar visiem citiem. Un no, eh, tieši tādēļ, ka tas nosaka jaunu standārts investīciju noteikumiem. Un tas ir signāls citiem tirzniecības partneriem un rāda, ka uh, ES var e, noslēgt ļoti ambiciozus tirzniecības nolīgumus, nepazeminot standartus. Um, CETA nodrošina e, jaunu pieeju e, Kanādas tirgumu, jūrniecības sektoram un sniedz tiesisko paļāvību visos tautsēmniecības nozarēs tā uzlabos eh, pakalpojums sniedzēju mobilitātes iespējas. Kādēļ? Jo tas nodrošinās eh, personāla eh, pārvietošanu abos virzienos un ļaus piedalīties dažādu pakalpojumu sniegšanā, gan mašīnu būs, gan informācijas tehnoloģijas, gan citās jomās arī uh, regulētajos sektoros, kā piemēram grāmatvedība, arhitektūra un tā tālāk. Tas pilnībā aizsargā mūsu publiskos pakalpojumus, un e, publiskās uh, iestādes varēs sevi turpināt regulēt kā līdz šim, bet ar CETA palīdzību mēs iegūstam uh, vislabāko pieeju Kanādas uh, iepirkumu tirgumu. Mūsu uh, Eh, tirgotājiem, pakalpojumu sniedzējiem ir tiesības piedalīties eh, valdības tenderos eh, Kanādā visos līmeņos. CETA sniedz arī jaunu pieeju piena tirgumu un pārstrādātiem procesiem uh, samazina lauksā, tātad mm, importu nodokļus. Kanāda aizsargās Eiropas Savienības GAI ar sistēmu, kas ir cieši salīdz, salīdzināma ar mū, mūsējo. CETA nodrošinās arī ietaupījumus uh, muitas nodavās un novērsīs dubultu aplikšanu ar nodokļiem. Atbilstības certifikāti, piemēram, elektropreču, elektroniska aprīkojuma, uh, Eh, iekārtu un mašīnu jomā arī tiek nodrošināts CETS ietvaros. Jūnijā uh, līguma teksts būs gatavs apstiprināšanai komisijā, pēc tam tas tiks nodots padoms un parlamenta apstiprināšanai. Uh, padome vēlas uh, parakstīt šo dokumentu oktobra samita laikā. Uh, Un kā es jau minēju uh, iepriekš, uh, šis ir vistālējošākais tirniecības nolīgums, kāds mums jebkad ir bijis. Un mēs esam ļoti uh, rūpīgi ņēmuši vērā parlamenta uh, viedokli un esam saņēmuši no jums apstiprinājumu mūsu pieeja pagājušā gada beigās. Jāsaka, ka šī pārskats nebija viegls uh, uzdevums bet eh, saprotot, cik svarīgs ir šis uzdevums, mēs tam piegājām ārkārtīgi nopietni. Rezultāti parāda, ka mēs esam pildījuši jūsu norādījumus. Gribu atzīmēt pozitīvo lomu, ko spēlēs jaunā Kanādas valdība, jo nākas atkāpties no iepriekš es, eh, um, pastāvošās eh, sistēmas un būs nepieciešams tālākas izmaiņas. Taču tagad viņi ir piekrituši šai jaunajai pieejai. Abas puses ir pamatīgi piestrādājušas pie tā. Citizens, consumer businesses. I hope we can assure, ensure. Mēs eh, varam, eh, mums svarīgi nodrošināt gludu un eh, ātru ratifikāciju, lai mūsu pilsoņi varētu pēc, āt, pēc ātrāk baudīt šī uh, nolīguma augļus. Un ir skaidrs, ka šāda veida nolīgumi nav pilnīgi, nenozīmē pilnīgi integrētu kopējo tirgu starp Eiropas Savienību un Kanādu. Tas nekad nav bijis mūsu mērķis, un tās acīm redzot, ne, viss tik drīz nenotiks. Jean-Luc, Paldies, Žanluk, par šo pirmo ievadu attiecībā uz SETA nolīgumu ar Kanādu. Kolēģi, astoņi cilvēki šķiet ir pieteikšies izteikties, un mums ir 20 minūtes tam veltītas. Neaizmirsīsim, ka šī ir pirmā viedokļa apmaiņa. Un varbūt šeit mums vajadzētu runāt vairāk par tīri, tātad, tīri no procedūras skatu punkta nevaram mēs šobrīd vēl runāt par visām detaļām, jo ratifikācijas procesu vēl mūs aizvien gaida. Un patiesībā jāsaka, mums būs vairāk nekā gads runāt detaļās par šo nolīgumu. Tādēļ es jūs aicinu mēģināt iekļauties divās minūtēs. Un sākumā vārds lūdzu kolēģim. Paldies priekšsēdētāji. Sākumā arī es gribētu apsveikt komisiju ar ļoti veiksmīgo tiesisko jautājumu pārskatu saistībā ar seka nolīgumu. Domāju, ka varam apsveikt komisiju un sarunu vedējus. Jums izdevās ne tikai piepildīt savu mandātu, ko jums piešķīra parlaments, bet patiesībā jums ir arī vēl papildus sasniegums izdevies panākt. Piemēram, attiecībā uz startautiskās, um, tātad šīs tiesas izvēli vai tribunālu, kā to sauc Kanādas pusi. Manuprāt, progress patiešām ievērojams, jo dzīvietas priekšu. Un šobrīd es domāju, ka mēs varam no sirds tiešām teikt, ka seta nolīgums ir tas tālajošākais un kvalitatīvākais tirniecības nolīgums, kāds Eiropas Savienībai ir un ir bijis, un kā tas un mēģinājuši jebkad panākt. Tādēļ, nu, šķiet, ka tas ir labākais, kas mums ir. Par to varam jūs tikai uzslavēt. Un gribētu arī norādīt, tīri no savas puses varbūt teiktu, ka mums ir jābūt apmierinātiem attiecībā uz sadaļu par ISDS. Ne, nu tā nav vienīgā, ir arī ļoti daudz citu svarīgu lietu, kas ir aktuālas uh, tirzniecībai starp ES un Kanādu. Bet šī bija viena no tām sarunu nodaļām, kas varbūt uh, tīri publiski tika visvairāk apspriesta. Un, manuprāt, šeit panāktie rezultāti tiešām veiksmīgi. Ar nepacietību gaidu mūsu tālāko darbu, kad mēs ar kolēģiem beigās beidzot iegūsim gala dokumentu par to, lai varētu diskutēt. Un, lai noritātu progresu cik vien veiksmīgi iespējams, jo nu, nav mums laika, ko gaidīt. Lielas paldies Pabrikungam, mazākums lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Sākumā varbūt gribētu teikt, ka mans komentārs nekādā veidā neskar mūsu tālākās diskusijas un debates komitejā, parlamentā un arī S&D grupā. Pilnībā apzinoties, ka vēl aizvien ir kolēģi, kam teksts rūpīgi jāizskata, mums visiem ar to ir jāiepazīst pilnībā, jāsaprot katra nianse, katra detaļa. Tomēr Nebūtu godīgi, ja es neminētu, ka šī ir ļoti svarīga uzvara Eiropas parlamentam. Tā ir svarīga uzvara mūsu grupai, kas jo īpaši ir gājusi uz to, lai mēs atteiktos no šī ISDS un esam mainījuši pieeju. Tas nav tikai kosmētiskas izmaiņas, manuprāt, šeit tiešām ir mainīta pieeja un uh, investīciju nolīgumu un investīciju sarunu nākotne, nu, ir mainījusies. Tātad ar brīdi kopš um, sita ir noformulēta, kā tā tagad ir. Nu, tādēļ, nu, varbūt negribu lielīties, bet es domāju, ka mēs visi varētu uzslavēt arī komisiju un pateiktojas par šo darbu. Tas ir kvalitatīvs uh, panākums, kas tiešām ir milzīgs sasniegums mums. Tomēr tas nekādā veidā neskar mūsu tālākās debates un tālākas uzlabojumus. Tagad ir jāpāriet nākamajā fāzē, kad uh, runājam par šo nolīgumu kopumā. Varbūt uh, tik lielā mērā nenalizēt dažādas atsevišķas nodaļas. Nu, ir pozitīvas lietas, ir negatīvākas lietas, bet mums tagad jā, jāvērtē šis nolīgums kopumā. Un pavisam īsi Žans Luks varbūt varētu sniegt mums uh, pāris detaļas par dažiem citiem jautājumiem. Vai man te vajadzētu likt punktu priekšsēdētāju? Turpināšu. Jaunais slieknis, kas ir noteikts uh, nolīgumā attiecībā uz uh, tātad, kā tas izskatīsies ētipa e kontekstā, tad nolīgums ar ASV. Paldies, nākamais runātājs Emma Lūdzu. Paldies. Mm, šodien ir Pirm, tagad ir pirmdienas pēcpusdiena, neapvainojieties, ka mūs te ir tik maz. Paldies, ka sniedzāt mums aktuālāko informāciju un cik tālu esam tikuši attiecībās Kanādas nolīgumu. No manas skatu punktu raugoties, man ir prieks, ka esam panākuši progresu attiecībās panāktajām diskusijām. Nu, beidzot, izņemam no plaukta šo dokumentu, noslaukumu putekas un tagad novadīsim to līdz finišam. Kā tas īsti darbosies attiecībā uz šo jauno investīciju tiesu sistēmu? tēlos balstītos daudzpusējas pieejas, tad gribētu jautāt, kā, kas notiks atsevišķos gadījumos, paturot prātā to, ka um, dažādām pusēm būs dažādi termiņi, pieci gadi mm, seta, tītip ir seši gadi, kur tad ir šis kopsavilcējs? Vai jau tagad ir notikusi diskusijas par to, kādā veidā um, šī investīcija sistēma darbosies arī ar ASV? Uh, vai ir runāts par to, ka ir jārod um, tātad šis risinājums arī seta kontekstā un kā to virzīt uz priekšu. Tālāk par termiņiem runājot, vai esat uh, droši, ka mums izdosies iekļauties šajos termiņos un ka līdz 16. gada beigām šis process būs pabeigts, vai visticamāk tas ievilksies līdz 17. gadam, kā jums šķiet? Paldies, Naiķi, lūdzu. Thank you very much. Paldies. Paldies par jūsu pārdomām par aktuālo situāciju un panākto progresu. Gribētu uzslavēt komisiju. Pateikties komisijai, man prieks, ka daudzas parlamenta paustās bažas, jo īpaši attiecībā uz investīciju aizsardzību ir ņemtas vērā. Bet, nu, kopumā, manuprāt, tas ir liels sasniegums, ka tagad kopā ar jauno liberāļu valdību Kanādā, arī Eiropas Savienībā līderi, uh, liberāļi ir uzņēmušies līderību, esam uh, ļoti svarīgi sabiedrotie un mums kopīgi vajadzētu uz, atjaunot šo novecojušo investīciju aizsardzības sistēmu un domāt par pieeju plašākā kontekstā. Nākamajā nedēļā šī komiteja, šis komitejas delegācija dosies uz Kanādu, arī es būšu delegācijā un ar nepacietību gaidu mūsu diskusijas par šajās disku, uh, sarunās panākto progresu un kādi būs nākamie soļi kopā ar Kanādas pusi. Man interesē tas, kādēļ komisijas nospraustie termiņi ir konkrēti tādi, kādi tie ir. Piemēram, kolēģi jūnijā tikai plāno par to runāt, vai varbūt pat jūlijā, kādēļ tā. Dzirdēju, ka priekšsēdētājs teica, ka mums ir vismaz gads strādāt pie šī priekšlikuma. Manuprāt, esam jau nedaudz laika um, izšķērdējuši, un, nu, mana grupa konkrēti būtu gatava rīkoties cik ātri vien, cik drīz ir iespējams. Interesanti, jo daudzi patiesībā ir mēģinājuši sasaistīt CETA ar tētipu. Nu, es neaizstāvu šādu nostāju, manuprāt, abi šie nolīgumi ir jāskata atsevišķi, tātad um, galu galā ASV un Kanāda ir ļoti atšķirīgas valstis, bet attiecībā uz svarīgākajiem elementiem CETA rezultāti, manuprāt, ir tiešām pozitīvi, un es ceru, ka beig beigās iekļausim tos arī tītri. Paldies! Paldies! Jā, tieši tā, Minēra kundze, lūdzu. Dank u, meneer Demartī. Uh, Lielas paldies priekšsēdētāji. Paldies arī jums, Dematīkungs. Došu visiem nedaudz laika austiņas uzlikt. Manuprāt, 150 tūkstošu pilsoņu paustās bažas nav kliedētas, ja kurā gadījumā investoriem vēl aizvien ir vairāk tiesību nekā citiem. Uh, Un uh, ir jāpārbauda visi, šie, visi šīs prasības līguma kontekstā, nevis tikai nacionālo likumu kontekstā. Un um, tātad investoru konfliktu risināšana nav iekļauta. Nu, ir veikts uh, pētījums par TTIP, paldies par to komisijai. Jūs visticamāk. Uh, būsiet ņēmuši vērā arī profesoru Devilu kritiku, bet esam sakojuši progresam attīstībai un šķiet, ka CETA nav nekādas pagaidu garantiju klauzulas attiecībā uz tur uzskaitītiem sektoriem. Tur nav nekādas uh, konkrētas uh, normas arī attiecībā uz korporatīvo sociālo atbildību. Mums būs jāsaglabā arī visas starptautiskās darba organizācijas uh, konvencijas un līgumi, bet nu, tī, uh, ar cetā tos neizdosies iekļaut. Kanāda ir parakstījuši sešas no astoņām SDO kon konvencijām, bet ir divas, uh, kuras vēl aizvien Kanādā nav ratificētas. Un CETA nav iekļauta arī nodaļa par maziem vidējiem uzņēmumiem, lai arī mazie un vidējie uzņēmumi ir iemesls, kādēļ mums vispār šis nolīgums tiek slēgts. Manuprāt, tur ir problēma un ka jūs sagaidāt, ka parlaments to pieņems. Paldies! Nākamais runātājs lūdzu. Liels paldies, Demartī kungs. Nu, ir daudz lietu, par kurām jūs uzslavētu. Sākumā liels paldies premjeram Hārbera kungam, kurš uh, saviem vēlētājiem ir arī parādījis, ka 45 miljoni tonu uh, Uh, Lielopa gaļas un arī cūgaļas var palīdzēt destabilizēt lauksaimniecību Eiropā. Komisija ir um, ziedojusi savu prie, direktīvas priekšlikumu par degvielas kvalitāti, apturot uh, sankcijas, un uh, tas viss notiek tikai trīs nedēļas pēc tam, kad ir beigušās sarunas. Nu, tas notika pirms 18, 20 mēnešiem, un man šķiet, ka uh, Šajā, šo sarunu kontekstā tās nav nekādas labas ziņas. Manuprāt, daudz no sarunām patiesībā nenesīs neko labu Eiropas interesēm. Padomāsim arī par um, valsts iepirkuma uh, priekšlikumu Eiropas Savienības līmenī, un parlaments ir uh, veicis uh, pētījumu, kas norāda, ka Komisija ir nepietiekami vērtējusi to, kādu kaitējumu rad, radīs uh, valsts iepirkuma mm, atvēršana Eiropā un uh, aicinātu arī sociālistu kolēģis domāt uh, šādā pašā kontekstā par um, ISDS. Kāds it kā runāja par pieejas maiņu, nu, manuprāt, ir citādā veidā tas tiek pasniegts, un tas arī viss. Nekur nav teikts, ka tātad uh, šajā tekstā melns uz balta, ka uzņēmumi var vērsties tiesā pret citiem uzņēmumiem. Te mēs nerunājam par tiesām. Uh, te mums jādomā, ka dažādām pusēm ir uh, um, dažādas pieejas, ir jārod um, kopējā jurisdikcija abām dažādajām pusēm, un tas mūsu juridisko suverenitāti mm, attiecinās tagad arī uz uzņēmumiem, un man ir tiešām uh, um, ļoti pārsteidz komisijas pieeja, ir jājautā, vai tad ir ietekmes izvērtējums. Galu galā Eiropas uzņēmumi sastopas ar milzīgām problēmām. Es nekur šādu ietekmes izvērtējumu neesmu redzējis. Manuprāt, nav uh, pamatojuma pārnešu atbildības nastu uz privātajiem uzņēmumiem. Mēs zinām, ka uh, ka Kanādā tā vienkārši nenotiek, un arī visi ASV uzņēmumi varēs vienkārši vērsties tiesā. Feromkungs, lūdzu. Nekā. Oui. Non, j'entends bien. Jā. Kā grupas koordinators gribētu pateikties komisijai ir izskanējuši ļoti daudz komentāru jau par SETA šim līgumam ir eh, zināmas paralēlas ar TTIP, un tas tiek īstenots bez jebkādas caurskatāmības. Tas varētu radīt eh, problēmas um, lauksaimniecībai. Šodien eh, padomē, nu, tātad notiek lauksaimniecības padome, un lielopu un cūku audzētājiem tas visticamāk radīs lielas problēmas nākotnē. Šis ir lēmums, kas tiks uzspiest dalību valstīm Un, ja domājam par ISDS, nu, jebkuri mm, konflikti vienmēr uh, beig beigās tiks atrisināts par labu uzņēmumiem. Jāsaka, man patiešām žēl, ka tikai dažas uh, šīs geogrāfiskās norādes tiks uh, aizstāvētas, ir jau šobrīd ļoti daudz geogrāfisko norāžu, kas Eiropā ir apdraudātas, un uh, tas rada apdraudējumu arī Eiropas lauksaimniekiem. Kanadā, EPA. Cienījamie kolēģi, CETA, kas ir noliegums ar Kanādu, varētu teikt, netika pamanīts, salīdzinot ar TTIP. Un varētu likties, varbūt, ka nav jau nekā šajā līgumā, bet tā nebūtu pareizi īstenībā. Mēs runājam par rietumu varām, kas ir industrializētas, kas ir attīstītas, Un, protams, mēs vēlamies, lai mums būtu izaugsme, lai mums būtu jaunas darba vietas, bet atceramies, ka mēs šeit runājam par nolīgumu starp diviem blokiem, kas ir attīstīti bloki. Tātad mēs runājam par Eiropu un Kanādu, un mēs runājam par iespēju, ka par kādām atsevišķām lietām mēs varētu nonākt tiesā. Atceramies, ka mēs runājam par starptautisko tiesu, un šī starptautiskā tiesa būs pārāka par nacionālajām tiesām un mēs šai tiesai piešķirsim milzīgu varu. Pēc būtības tiks veidot startaut, veidota startautiskā tiesa, kas ir pārnacionāla un uh, arī ļoti dārga. Eiropas Savienības valstīm nāksies diezgan daudz par to maksās. Investoriem tiek piešķirts diezgan plašas tiesības. Tas nesen ir paziņots, bet, kā jau teica mani kolēģi, runa nav tikai par, par Kanādas investoriem, bet arī par tiem investoriem, kur ir, eh, kuriem ir filiāles Kanādā. Un tad sanāk tā, ka tūkstošiem Amerikas uzņēmumu eh, viņi varētu izmantot, protams, arī TTIP nolīgumu, bet arī caur CETU viņi varētu iet, tāpēc, ka viņiem ir filiāles. Vēl viena lieta ir jautājumi, kas ir saistīti ar pārtikas drošumu, hormoni, visas citas lietas, kas ir saistīts ar pārtiku. Šie jautājumi ir ļoti svarīgi. Uh, Šobrīd mēs runājam par sistēmas izveidi, kas nemaz neļauj šos jautājumus risinām. Ja mēs vēlamies ģēmo aizliegt un uh, aizliegt gaļu, ar, kas ir uh, audzēta ar lielu hormonu daudzumu, tad mums ir nepieciešams saprast, ka šeit varētu būt slazds. Mums ir ierobežojumi un neviens nevarēs īstenībā šajā gadījumā ierobežot. 145 uh, geogrāfiskos norādījumus Kanāda, uh, tikai atzīst, pārējos nē, tūkstošiem taču eksistē un tikai daži no geogrāfiskiem ierādījumiem, norādī, no geogrāfiskajiem norādēm pēc būtības tiek aizsargātas. Mēs šeit runājam par nolīgumus, kas no valstīm noņem suverēnās tiesības un tagad ir, tiek veidota šī īpašā, īpaša veidojums. Nākamais runātais, mēs esam diezgan daudz ko runājuši un varu teikt, ka esmu ļoti gandarīta. Uh, ka komisija teica, ka nebūs iespējas atkal uzsākt sarunas, bet dažreiz neiespējams kāreiz kļūst par ļoti iespējamu, un mēs esam daudz redzējuši tādus, tieši šāds risinājums. Man ir divi jautājumi. Parlaments kopš iepriekšējām vēlēšanām runāja par to, ka ir nepieciešams valsts pakalpojumiem nodrošināt attiecīgu, attiecīgus aspektus. Šoreiz pirmo reizi mēs runājam par sastāvsasamo negatīvo sarakstu. Ja mēs runājam par valsts pakalpojumiem, šie valsts pakalpojumi tiek no aizdies uh, līguma šobrīd izslēgti, jo, kā teica juristi, nav iespējas aizsargāt tos, un jūs to pieminējat tik tikko. Vēl viena lieta i, par jaunajiem ASDS, jauno ASDS sistēmu. Jūlijā parlamenta deputāti pieņēma rezolūciju par TTIP, tā lai varētu Nacionālo tiesu un Eiropas Savienības tiesas jurisdikciju ievērot. Vai arī CETAS gadījumā eh, šī rezolūcija tiks ievērot? Lūdzu, Marija. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu runāt par ASDS. Kāpēc šāda sistēma starp Eiropu un Kanādu vispār būtu jāveido, vai tiešām mums ir tik neaizsargāta tiesu sistēma, ka mums būtu nepieciešams kaut kas tam līdzīgs, vai varētu teikt, ka uh, mums ir kāda neobjektivitāte, vai ir veikta analīze. Uh, mēs zinām, ka Ziemeļamerikā un Eiropas Savienībā ir pietiekam labas tiesību sistēmas, un uh, Mēs varētu teikt, ka pat mūsu tiesību tiesīb sistēma aizsargā investīcijas, vai būtu nepieciešams veidot šo uh, aizties, un es nevaru īsti saprast, kāpēc tiek runāts par to, ka tas ir īpaši atsevišķi gadījums. Vēl viena lieta, tiek runāts par piekļuvi tirgumu. Un, manuprāt, ir svarīgi pieturēties pie sarkanajām līnijām atsevišķos sektoros, tika izvēlēts tā saucamais pozitīvais saraksts, PTO šāda, šāda forma nepastāv. Vācieši, piemēram, ir iekļāvuši šeit atrunas par medicīnas pakalpojumiem, veselības aprūpas pakalpojumiem, vai tā ir vienkārši vāciešu prerogatīva, vai arī viņi šeit ir saskatījuši kādu risku. Šobrīd notiek konsultācijas ar Eiropas parlamentu un par to tiek runāts. Es līdz galam nesaprotu, Bet, manuprāt, jūs esat atnesuši šo dokumentu uz parlamentu, lai to ratificētu, nevis apspriest. Paldies. Paldies, Lūdzu, Buhnera kungs. Lielas paldies, ģenerāla direktora kungs. Paldies, kas jūs pozitīvi sniedzāt mums informāciju. CETA šobrīd ir iekļauta daudzi eksperti, kas nodarbojas ar tirzniecību un organizatoriskiem jautājumiem, viņi ir izteikušies ļoti kritiski. Un viņi runā kāreiz par tiesisko pamatu, un viņi ir kritizējuši veidoto sistēmu. Varam teikt arī to, ka Vācijas tiesnešu savienība izsakās pret šādu noliegumu. Tātad, ja ir eksperti, kas izsakās pret šādu noliegumu, tad varam teikt, ka šobrīd jūs savukārt ļoti nekritiski sniedzāt informāciju. Tad jautājums ir, vai jūsuprāt visi tie eksperti, kas izsakās negatīvi, viņi vienkārši nesaprot? Jautājums ir, kāpēc būtu nepieciešams izveidot atsevišķas tiesas tikai atsevišķām grupām, kurām būtu nepieciešams tiesāties par kaut kādiem jautājumiem? Kāpēc pakalpojumu uh, Uh, liberalizācija, eh, tik, liberalizācija tiek izmantots uh, negatīvais saraksts. Un vēl viens jautājums, kā ir, kā ir ar kontrolas mehānismu attiecībā uz cūkas un lielopu gaļu ir milzīgs importa kvotas? Dokumentā tiek aprakstīts, kā tas tiks panāks, bet jautājums ir, vai to varēs pielāgot uh, tieši praktiski. Lūdzu, Lepenes konza. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs esam runājuši šeit par situāciju, kas mainās jau pusotru gadu uh, uz augšu, uz leju, dažādi nolīgumi, un izskatās, ka šobrīd ir īstais brīdis, lai varētu šo situāciju pielāgot. Lai nesanāktu tā, ka mēs pieņemsim kādu uh, līgumu, un Eiropas Savienības iedzīvotājiem nemaz nebūs iespējas kaut ko teikt par to visu. Runājot par praktiskām lietām, es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienības iedzīvotājiem un masu mēdījiem būtu pilns priekšstats par līguma noteikumiem. Francijas, Francijas uh, dzīvnieku uh, audzēšanas asociācijas, viņi izteicās ļoti negatīvi Tad vēl ir jautājums par starptautiskajiem uzņēmumiem. Ja viņiem, piemēram, nepatīk kādi noteikumi, tad bieži vien šīs starptautiskās korporācijas kļūst ļoti spēcīgas, un viņi, izmantojot uh, tiesu sistēmu, var uh, var izmantot šo tiesu, tiek veidot, veidota ekstrateritoriāla supranacionāla tiesa, un, manuprāt, tas ļoti nopietni, jo privātas intereses šeit, šeit tiks aizsargāts šādā veidā, un demokrātijas interesēm tas nekādā gadījumā nekalpo. Vēl dažas lietas ir tas, ka grozījumi, kas šobrīd tiek piedāvāti, ir tādi tīri kosmētiski, bet būtības neko nemaina. Vēl viena lieta ir tāda, ka daudzas valstis baidās no tā, ka no startautiskajiem uzņēmumiem būt uh, arvien jauni, uh, jaunas lietas, kas tiks ierosinātas tiesas. Ja mēs runājam par uh, šķirētiesām, par supranacionālajām šķirētiesām, tad jurisdikcijas jautājumi tur joprojām nav atrisināti. Manuprāt, jūs par to nerunājat pietiekami daudz. Un tad pēdējais jautājums, vai jūsuprāt ir īsti pareizi ka nacionālajie parlamenti vispār netiek iesaistīti šī nolīguma ratificēšanā. Cienījamie kolēģi, esmu pārliecināts, ka mums ir nepieciešams izskatīt šo dokumentu pa daļām, pa nodaļām, jāskatās, kas īsti ir iekļauts tekstā, jo tad mums būs absolūta pārliecība par teksta saturu, jo es neesmu pārliecināts, ka visi ir izlasījuši eh, 1600 lapas, bet skaidrs, ka mums būtu nepieciešams tomēr vienoties par brīdi, kurā mēs varēsim to visu kopā apspriest un pieņemt lēmumu. Nu tad lūdzu, Žanluk, pastāstiet, lūdzu, kād, kāds šobrīd mums ir laika grafiks, kādos termiņos ir paredzēts eh, šos jautājumus izskatīt un attiecīgi, kurā brīdī ratificēt. Labi, paldies! Un liels paldies arī par šo jautājumu. Runāsim vispirms par laika grafiku. Šobrīd jautājums ir par to, ko mēs īsti darām. Šobrīd notiek tulkošanas darbs, tātad 1600 lapas ir jāiztulko. Un atceramies, ka mums ir 23 oficiālas valodas, tāpēc būs nepieciešams būs nepieciešams laiciņš, lai gan, protams, mūsu dienas strādā raiti. Tad, kad tūkojums būs gatavs, tad komisija varēs jūnijā piedāvāt šo tekstu parakstiem, un varu teikt Šakeras kundzei, nav iespējams ātrāk šo jautājumu risināt, mēs jau tagad virzamies ļoti ātri uz priekšu, bet tas ir saistīts ar to, ka demokrātijas cena ir uh, ļoti skaidra. Mūsu sistēma ir tāda, kāda tā ir. Mūsu sistēma prasa laiku tieši tādēļ, ka tā ir caurskatāma un tā ir demokrātiska. Un pēc tam ir paredzēts tātad jūnijā sūtīt uz padomi parakstiem, un mēs ceram, ka padome to parakstīs. Visticamāk, Eh, būs divpusējais samits Eiropas Savienība ar Kanādu. Un pēc tam būs nevis konsultācija, bet piekrišanas process vai ratifikācijas process parlamentā. Un tāpēc arī gribu teikt, ka parlamentā šāds process ir paredzēts. Tātad mēs jau esam apsolījuši kaut ko no komisijas puses. Un Degukta kungs jau 2009. gadā ir norādījis uz vairākiem aspektiem, un te ir plašāks tvērums nekā dibināšanas līgumā, ņemot vērā, ka pirms ratifikācijas jau ir nepieciešams vienoties par vairākiem aspektiem. Ja vien, protams, ir īpašas steidzamības gadījums, ko parlaments pieņems, bet ja nē, tad nav iespējas uh, vienoties neratificējot. Tas ir tas, ko es gribēju teikt. Tā tad, ja ir labi, nu, es nezinu, varbūt es varēšu atbildēt, es varēšu atbildēt pilnīgi visiem jautājumiem, bet šeit mēs runājam par tā saucamo saliktu, miksēto līgumu. Mūsu pieredze ir tāda, ka komisija gal galā lems, protams, par vairākiem aspektiem, bet padomēji ir tiesības pieņemt lēmumu, vai tas ir saliktais liegums. Pagaidām padome vēl neko nav nolēmusi. Un tas nozīmē, ka ir paredzēts, paredzēta ratificēšana valstu parlamentos. Un tāpēc arī ir iespējams pagaidu uh, īstenošanu izmantot tikai attiecībā uz ekskluzīvu Eiropas Savienības kompetenci un tikai tad, ja Eiropas Savienība uh, gribēs izmantot savu ekskluzīvo kompetenci. Tas nozīmē, ka nolīguma pilna īstenošana būs iespējama pēc tam, kad uh, visi nacionālajie parlamenti un dažās valstīs, te pat būs uh, reģionālajie parlamenti, būs ratificējuši šo līgumu. Tas ir tādā gadījumā, ja ir tas saliktais, miksētais nolīgums, un ja būs kaut vai viens parlaments, kas atteiksies ratificēt, tādu mēs neko nevaram darīt. Šādi šobrīd ir spēles noteikumi. Bet, protams, mēs turpinām diskusijas, bet šāda šobrīd ir procedūra, un līdz šim lietas tā arī notiek. Un arī parlaments ir vienojies par piekriti šādai procedūrai. Vai mums ir vēl kāda komentāra? Lūdzu. Jautājums. Jautājumi par šo līgumu ir ļoti svarīgi, jo līgums pats par sevi ir ļoti, ļoti svarīgs, un tāpēc es centīšos atbildēt visiem jautājumiem. Pirmam kārtam, Pabrika kungs izteica pozitīvus komentārus par to, ka mēs, mēs esam panākuši diezgan labus rezultātus, un mūsu vispārējā mantra ir tāda, ka labāk mazāk solīt, vairāk izdarīt – Un tāpēc kopumā pieeja ļoti pozitīvi, un mēs noteikti varam šo pieeju izmantot pilnīgi visā situācijās dzīvē, un arī šajā gadījumā mēs tā ļoti pieticīgi, protams, cenšamies eh, šo principu izmantot. Tagad uzdotie jautājumi par investīcijām. Par investīciju tiesu sistēmu un par to, ka nav nekādas demokrātijas un tā tālāk, tad varbūt es atkārtošu to, kas jau ir izskanējis, ir tas, ka pirmkārt šobrīd mēs stāvam jauna modeļa priekšā, lai varētu izskaidrot trīs pamatprincipus. Tātad aizsargāt tiesības regulēt, neatkarīga pastāvīga tiesa, pirmās instances tiesa, un tas attiecas arī uz apelācijas tiesu Tātad tas runa šeit par lielām pārmaiņām salīdzinot ar to, kāda šobrīd ir aizdies sistēma. Un tieši tādēļ daudzi juristi, kas šobrīd ar, darbojas aizdies sistēmā, gan, gan juristi, gan tiesneši, viņi nav sevišķi apmierināti ar to, ko mēs šobrīd, šobrīd ceram ieviest. Runājot tālāk par jautājumiem, kas ir saistīti ar citiem nolīguma elementiem, vēlos pirmām kārtām pastāstīt vairāk un atgādināt varbūt par to, kas jau ir izdarīts un kas šobrīd ir dienas kārtībā. Daudzās sistēmās pastāv iespēja diskriminēt uh, valstu tiesībās. Eiropas Savienības valstu tiesībās tas nav iespējams, bet ir citas valstis - Kanādā, ASV, Eh, vietējās tiesībās ir iespējams pieļaut diskrimināciju. Un to viņi ir parādījuši. Un vēl viena lieta ir tāda, ka patiešo šis nolīgums nebūs, eh, nebūs īstenojams. Un tāpēc, ja mēs runājam par investīciju nolīgumiem, pastāvēs iespēja, ka investori tiks diskriminēti ASV vai Kanādā vai kaut kur citur pasaulē tikai tādēļ, ka viņi nesaņem aizsardzību uh, zem šī nolīguma, tāpēc, ka tas nav tieši piemērojams. Thirdly, we are aiming at trying to get. Nu, tātad mēs smērķiem uz to, lai panāktu tādu aizsardzības līmeni, uh, Eh, kas eh, būtu tuvu eh, Eiropas aizsardzības līmenim. Bet, lai arī ko mēs nedarītu, nu, tie standarti, un tā ir mazliet zemākā mūsu pašu, tā kā nav vairāk aizsardzības kā mūsu pašu mājas sistēmā, nedaudz mazāk, bet tomēr mēs cenšamies vismaz nodrošināt šo aizsardzību. Un, lai to varētu izdarīt, mums ir tādā veidā jāaizsargā arī trešo valstu investori. Un viņiem joprojām ir uh, uh, tiesības vērsties mūsu valstu tiesās, ja viņi uzskata, ka to standārti ir labāk. Bet, ja jūs dodaties, vēršaties uh, valsts tiesā, tad nevar eh, darīt eh, to vienlaicīgi gan kaut kādas valsts tiesā, gan investīcijās atzības tribunālā. Nevar to eh, darīt paralēli. Tātad šeit ir ļoti skaidri jāizdara investoram izvēle. Nu, liek, lūk, tie ir galvenie elementi, kas ir visu laiku jāpatur prātā, un es domāju, ka tas ir ļoti skaidrs un par uh, Vācijas tiesnešu atzinumu, kas te tiek minēts, kas man pārsteidza. 50 gadu laikā ir bijuši 100 eh, bilaterāli līgumi par ISDS, vecā stila ISDS, un nekad neesmu dzirdējusi sūdzības par savietojamību starp ES tiesību aktiem un Vācijas tiesību aktiem. Jūs uzdevāt jautājumu, es sniedzu savu atbildi. Tā kā es domāju, ka tāda tā situācija nu ir. Un atklāti sakot, ja jūs vēlaties spēt aizsargāt mūsu investorus no diskriminācijas ārzemēs, nu, mēs gribam rast sistēmu, uh, kur uh, viņi var izmantot sistēmu, kur valstis demokrātiski nozīmē tiesnešus un sniedz visas iespējamās garantijas šajā sistēmā. Un tā ir jauna pieeja, mēs to izmantosim visās e, turpmākajās sarunās, arī sarunās par tītip. Un tas netiek uzskatīts par e, pašsaprotam, ka ar amerikāņiem mums izdosies to panākt, bet ja mēs to nepanāksim, uh, tad mēs nesam gatavi iet uz kompromisiem par trīs pamatprincipiem. Bet citā gadījumā, protams, ka vienmēr var būt kaut kāda adaptācija nepieciešama, bet tā nekādā ziņā nedrīkst skart pamat elementus tiem principiem, kurus mēs tagad iedibinām. Tā kā par to es domāju, ka visiem jābūt pilnīgā skaidrībā. Tālāk par investīcijām šķiet, ka es esmu atbildējis uz vairumu jautājumu. Pāriešu pie atbildēšanas uz citiem jautājumiem. Pāriešu uz uh, franču valodu. Sur l'agriculture, uh, uh... attiecībā uz lauksaimniecību. Vai uh, es te gribētu atgādināt sekojošo? mērķis, eh, ko mēs centāmies panākt, slēdzot eh, nolīgumu ar Kanādu, jāatcerās, ka mums ir neliels eh, pārpalikums attiecībā uz lauksaimniecības produktiem un pārtiks produktiem tirsniecībā ar Kanādu. Un mēs esam ieinteresēti apgūt viņu tirgu. Viņi ir diezgan defensīvi attiecībā uz savu pienproduktu tirgu, bet viņi uh, Eh, nu, protams, arī gaļa, eh, arī šeit ir, eh, mums ir defensīvs intereses, un tas nav nekāds brīnums. Nu, 46 tūkstoši tonu gaļas židokungs, tas būs precīzais skaitlis. Kas attiecas uz cūkgaļu, 75 tūkstoši tonu kvota ir 0,3% no Eiropas Savienības tirgus. Tā kā nebaidieties, mēs ļoti rūpīgi vērojam šo situāciju. Un mēs ļoti labi saprotam, ka eh, sarunās ir kaut kādi noteikti limiti, eh, kaut kādas robežas, kurām mēs nevaram iet pāri. Un mēs eh, ļoti esam interesēti nodrošināt, lai uh, gaļas uh, nozare nekādi netiktu destabilizēta sarunu un, un rezultātā un nolīguma noslēgšanas rezultātā. Nu, varbūt eh, kā izņēmums būtu tāds valsts kā Japāna eh, vai eh, Koreja, jo tur mēs iespējams liberalizēsim gaļu, lielopu gaļu, vistas gaļu, Eh, bet mēs nekad to nedarīsim ar valstīm, kas ir mūsu konkurentes, nu, piemēram, ASV. Un eh, mums ir eh, nolīgums ar Kanādu par vīnu, kas aizsargā simtiem geogrāfisko norā, geogrāfiskās izcelsmes norāžu un tās šie dalību valstīm ir e, prioritātes, un tās tiks aizsargātas tieši tādā pašā līmenī, varbūt ar kādiem retiem izņēmumiem. Tā kā ģeogrāfiskās e, izcelsmes norādēs, norādes nekādīgi netiek apdraudētas, gluži otrā, tām tiek nodrošināts vēl lielāka aizsardzība. Tālāk runājot par pārmas šķiņķi, prošuto di parma, uh, varēs tagad pārdot Kanādā, līdz šim to nevarēja darīt. Jo ir uh, tirzniecības marka Parmaham. Nu, jāsaka, ka uh, zemniekiem viņu produkcijai un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm ir ārkārtīgi labi apstākļi nodrošinās nolīguma ietvaros. Tālāk. Uh, Mm, nu, eh, runājot par laika grafiku visiem procesiem, Žadokunga jautājums. Mēs eh, neesam sarunu procesā par regulām. Atcerieties regulu par degvielām. Tā nav daļa no mūsu sarunām ar Kanādu Un mēs arī negatavojamies mūsu regulas kaut kādā veidā pārrunāt eh, ar Kanādu. Eh, jūs sacījāt, ka nav pētījumu, bet ir pētījums par publiskā sektora atvēršanu Kanādā un ASV, un jāsaka, ka tur ir eh, noteikti rezultāti. Bet, zinām, trūkumi šim pētījumam arī ir, jo tie aptver ļoti nelielu daļu no sabiedriskās sektora iepirkumiem, kas ir atvērti eh, trešo valstu uzņēmumiem. Um, tur ir runa par pārobežu iepirkumiem vai iepirkumiem, eh, kur uzņēmums faktiski darbojas attiecīgajā valstī, un tas aizņem ļoti nelielu uh, sabiedriskā iepirkuma daļu. Bet ir arī citas uh, mobilitātes, modalitātes, kas nodrošina mm, pieeju valsts un pašvaldību sektoru iepirkumam caur dažādiem konsorcijiem, filiālēm. Un uh, tur mm, šīs iespējas ir četr līdz piec reizi lielākas uh, amerikāņiem uh, Eiropā nekā otrādi. Uh, šeit amerikāņu tirgu ir stipri slēgtāki kā mūsējie, un jāsaka, ka mēs tītip ietvaros šo jautājumu mēģināsim atrisināt. Nezinu, cik tālu mums tas izdosies, jo mēs gal galā vēlamies izmantot tādus, eh, nu, savstarpējības instrumentus, lai nodrošinātu līdzsvaru publiskajā iepirkuma jomā, publiskā iepirkuma jomā. Tika minēta pakalpojumi, visdažādākie pakalpojumi. Vēlos paskaidrot, ka negatīvais saraksts ir tikai instruments. And we'll continue as we have always, always done in the past kā mēs to esam darījuši, kādreiz mēs vienmēr esam cenšies aizsargāt publiskos pakalpojumus, un šajā nolīgumā tie arī ir aizsargāti tieši tāpat kā citos uh, nolīgumos. Un tas nozīmē, ka veselības aprūpas jomā, izglītības jomā, sociālajos pakalpojumos, ūdens, apgādē, nav nekādu apņemšanos, un mēs te pilnīgi brīvi varam rīkoties. Un tur, kur mēs runājām par uh, sabiedriskajiem pakalpojumiem, tad uh, šajā jomā mēs varam paturēt monopolu, liedzot tirgus pieeju uh, šādiem publiskiem sabiedriskiem pakalpojumiem. Bet vienīgais pienākums šai sadaļai, kas nav veselība, sociālie pakalpojumi un tā tālāk, šai daļai, ja kaut kas tiek atvērts privātu uzņēmējiem, tad tas ir jādara nediskriminējošā veidā. Nav šīta pienākuma izglītībā, sociālos pakalpojumos, veselības aprūpē un tā tālāk, ūdens apgādē un tā tālāk. Nu, tas ir pilnīgi skaidrs, tā arī mēs turpināsim un uh, eh, nekād, nekādā veidā nav noticis apdraudējums uh, eh, publiskiem sabiedriskiem pakalpojumiem nevienā tirdzniecības līgumā. Nu, esmu atbildējis uz vairumu no um, jautājumiem, un es vēlētos atgriezties pie Lepenas kundzes eh, komisārs. Jā, es esmu augsta līmeņa ierēdnis, neesmu ievēlēts, bet es ar to uh, lepojos, ka esmu augsta līmeņa ierēdnis. Uh, esmu gatavs diskutēt ar jebkuru uh, mēdīju jebkurā sanāksmē uzstāties esmu pieradis eh, vest dialogus naidīgās vidēs, tā kā par to jūs varat pilnīgi mierīgi nesatraukties. Un mēs turpināsim strādāt uh, pārstāvnieciskās demokrātijas eh, garā, kā mēs to esam darījuši līdz šim, un parlamentā vienmēr ir iespējas eh, paust savu viedokli, un ja tas būs saliktais nolīgums, tad arī par to. Jā, ir petīcija, eh, tad lūgumraksts internetā no pilsoņiem, bet balsotājs Francijā pārstāv Francijas parlaments un šis parlaments priekšsēdētājs. Esmu pārliecināts, ka mēs sāksim darbu pie cēta, tikko teksts tiks iztūkos. Tā kā jūnijā es likšu priekšā mm, mūsu komitejai sākt konkrētu darbu pie teksta. Žanluk, paldies par šo ievadu. Un tagad es slēgšu mūsu sanāksmes publisko daļu un tālāk turpināsim darbu ar slēgtām durvīm tagad drīkst palikt tikai parlamenta deputāti, politisko uh, grupu darbinieki, bet viesiem ir.